Kolēģi, lūdzu apsēdieties, sāksim uzklausīšanu. Kolēģi, ar lielu prieku sveitu šeit Avramopolis kungu, komisāra amata kandidātu. Un mēs viņu uzņemam eh, Pilsonisko brīvību, tiesiskuma un iekšlietu komitejā. Šī komiteja uzklausīja arī Jerovas kundzi attiecībā uz tieslietu jautājumiem un arī Timermans kungu par pamatiesībām un tiesiskumu. Bet šodien mēs uzklausīsim Avramo Polisa kungu par migrāciju un iekšlietām. Viņš ir pirmais šāda amata kandidāts, kam būs migrācijas atbildības joma, un jūs visi noteikti labi saprotat, cik svarīgs šis jautājums ir Atbilstoši 16. pielikumam mūsu reglamentā attiecībā uz komisijas apstiprinājumu parlaments izvērtēja amata kandidātus atbilstoši viņu vispārējai kompetencijai, uzticībai Eiropas eh, vērtībām, personīgajām īpašībām, zināšanām par konkrētajām jomām un komunikāciju prasmēm. Gribēju jums atgādināt, ka parlaments ir iesniedzis arī jautājumu sarakstu ar diviem vispārējiem jautājumiem, ko sagatavojuši priekšsēdētāja konference, un arī ar trīs konkrētiem jautājumiem, ko sagatavojas Lības komiteja. Amatkandidāts ir rakstiski atbildējis, atbildes jūs esat saņēmuši visās valodās. Debates notiks šādi. Amata kandidātam tiks dota iespēja uzrunāt jūs neilgākā 15 minūtes, Pēc ievadvārdiem būs laiks 45 jautājumiem un atbildēm. Katrs jautājums un atbilde aizņems 3 minūtes, 1 minūte jautājumam, 2 atbildēm. Pirmo jautājumu kopumu uzdos politiskās grupas, un nobeigumā komisāra amata kandidātam būs 5 minūtes noslēguma vārdiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ļoti stingri sekoši tam, lai tiktu ievērots runāšanas laiks. Jo, ja tā nebūs, tad pēdējiem runātājiem vienkārši neatliks pietiekoši daudz laika, tāpēc mikrofonu es izslēgšu. Tulkojums tiek nodrošināts 23 valodās, tāpēc varat runāt savā dzimtajā valodā. Lūdzu, atcerieties, ka Viss tiek tulkots, tāpēc runājiet lēnām un uzmanīgi. Debatas tiks arī translētas eh, parlamenta mājaslapā un arī būs piekļuve šo te debašu ierakstam. Un tagad ar lielu prieku dodu vārdu Avramopulis kungam, komisāra amata kandidātam, eh, lai viņš eh, sniegtu mums savus ievadvārdus. Tātad jums tiek dots.